notiks eh, par Bermanu kungu ziņojumu ceturtdienu un par pārējiem ziņojumiem rīt. Tālāk mani paziņojumi saskaņā ar 216. panta 4. punktu informēju, ka nav jākoriģē balsojums saskaņā, kā tik ziņots vakar 17.30. Tālāk ziņoju, ka eh, ir pieņemts lēmums neiebilst par